Priekšsēdētājs. Labrīt, dāmas un kungi. Sākam sēdi. Pirmais darba kārtības punkts, eh, tas ir padomes un komisijas paziņojumi par gatavošanos Eiropadomes 2004. gada 20. un 21. marta sanāksmē vispirms padomes vārdā Kukulas kungs. Eiropas padomas pavasara sanāksmi tradicionāli ir veltīta sociālajai un ekonomiskai politikai, taču